La seduta. Ja. Sākam plenāru sēdi. Signori deputāti. Dāmas kungi deputāti, vakardien Britu parlaments ar lielu vairākumu ir noraidījis vienošanos, par kuru tika vestas sarunas pēdējo divu gadu laikā ar Eiropas Savienību. Mēs pieņemam zināšanai šo Brītu parlamenta balsojumu lai arī nožēlojam šo um, balsojumu rezultātu. Un tas pauda arī parlamenta politisko partiju vēlmi. Uh, Mēs redzam, ka e, šie dažādie politiskie spēki ir balsojuši pret šo vienošanos, bet e, diametrāli pretēji iemeslu dēļ. Daži ir satraukti par backstop problēmu, citi atkal vēlas e, ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību nākotnē, piemēram, izmantojot muitas savienību. Es domāju, ka vēl ir pārāk izvērtēt šī balsojuma rezultātus. Tad skaidrs ir, ka Mēs esam šajā tajā saucamajā no deal scenārijā. Mēs uh, arī pieņemam zināšanai tādējādi, kā Brītu parlamentā ir divas negatīvas, divi ne, negatīvi vairākumi, viens pret vienošanos un otrs pret eventuālu izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās. Taču nav, nevienas, poz, nav neviena pozitīva vairākuma. Tādējādi mēs cerām, ka pēc iespējas ātrāk sāksies darbs, lai. Uh, būtu pozitīva kopīga risinājuma vairākums. Un tad arī gaidām, kā Britu valdība uh, sagaida uh, strādāt tālāk. Mēs vēlamies būt ambiciozi attiecībā uz mūsu nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti. Cerams, ka arī Brītu valdībai ir tāds pats noskaņojums un arī cerams, ka uh, mainīs savus sarkanās līnijas. Eiropas parlaments pilnībā uzticas Mišelam Barņē sarunu um, vadītājam, kas ar savu līderību un inteliģenci ļoti labi vada šīs sarunas ar apvienoto karalisti. Ja mēs nevarēsim būt ambiciozāki, tādā gadījumā būs izstāšanās bez vienošanās, un tā rezultātā būs negatīva ietekme uh, uz pilnīgi visiem, visās jomās. Mēs, protams, vēlamies turpināt arī sagatavošanās darbus, lai varētu uh, sagatavoties tādai izstāšanās, kur nav vienošanās. Domāju, ka tas ir pamatu, pamatoti un tā uzskata Eiropas parlaments, ka Mums ir jāaizsargā Eiropas pilsoņi, kuri dzīvo apvienotajā karalistē, un brīti, kuri dzīvo mūsu kontinentā. Pilsoņi, kuri vairāk nekā jebkurš cits cieš no šīs neskaidrības, un kuri būs arī pirmie upuri, ja izstāšanās notiks uh, nesakārtoti. Mums ir ar lielu uzmanību jāturpina sekot arī īrijas problēmai. Nekādā gadījumā īriju mēs nevaram atstāt vienu. Mums ir arī jādara viss, lai uh, Eh, šī robeža starp Ziemeļīriju un Irijas republiku, lai tā būtu elastīga robeža, bet tāpat laikā, lai tiktu garantētas gan intereses eh, veselības jomā, lauksaimniecības jomā un arī Eiropas agroindustrijas jomā. Protams, arī mums ir eh, jāiestājas par uh, dalību valstu institūciju vienotību, ko esam izveidojuši šo uh, ļoti sarežģīto un garo sarunu gaitā. Šī vienotība, kas norāda, ka Eiropas Savienības ar sarežģītā situācijā eksistē un ka tā var izveidot ļoti saskanīgu politisko līniju. Iniziamo ora. Un tagad sāksim debatas par apvienotās karalists izstāšanos padomas vārdā. Aicinu izteikties Melānī Čotkundzi. Yes, Priekšādātāji, godātie deputāti, pagājušā gada novembrī Eiropa padome apstiprināja vienošanos par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiratomu. Eiropā doma tajā brīdī apstiprināja arī politisko deklarāciju, kurā tika iekļauts ietvers, kas veidotu turpmākās nākotnes attiecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Un vienlaikus no jauna apgalvoja to, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna veidot pēc iespējas ciešāku partnerību ar Lielbritāniju nākotnē šis rezultāts nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu panākta vienotība, kopīga izpratne par mērķiem un kopīga atbildīga 27 ES dalību valstu starpā, kā arī zēna starp ES iestādēm. Šodien tikko esam uzzinājuši rezultātus šim ļoti nozīmīgajam balsojumam Vestminsterā vakar un varam paust tikai un vienīgi nožēlu par šādu rezultātu. Tā rezultātā Lielbritānijas izstāšanās visdrīzāk varēs no, notiks neorganizētā veidā, un šāda scenārija kontekstā radīsies nopietnas sekas pilnīgi visiem, it īpaši Lielbritānijai šo seku novēršana un risināšana pilnīgi noteikti prasīs tālāku vienli, vienotību un vienotu izpratni par mērķiem, kā zina kopīgu atbildīgu atbildību dalību valstu un iestāžu eh, vidū. Ņemot vērā šīs daudzās ļoti pretrunīgās ziņas, kas ir eh, izskanējušas Lielbritānijā, gatavojoties debatēm šim vakardienas balsojumam, uh, no visa veida politiskām partijām un pusēm ir ļoti grūti šobrīd izkristalizēt kaut kādu vienu skaidrojumu par to, kāpēc rezultāts bija tāds, kā tas bija. Šis rezultāts, protams, nebūtu vēl nav visas šī procesa noslēgums, lai arī ir pilnīgi skaidru, skaidrs, ka atkārtotas sarunas par šo vienošanos nevarēs notikt. Mums tāpat laikā ir jābūt gataviem tūlīt pat rīkoties, kad, ja Lielbritānijas valdība kad Lielbritānijas valdība būs precizējusi, ko šis rezultāts nozīmē e, Lielbritānijas ratifikācijas procesam un kādiem būtu jābūt nākamajiem soļiem. Kamēr tas vēl nav noticis, kā jau atkārtoti izskanējis aicinājums no Eiropadomas, tās uh, e, uzaicinājumā komisijai, Eiropas parlamentam un padomē ir jāpieņem vajadzīgie mēri. Uh, un jāturpina gatavoties ratifikācijas procesam, respektīvi tas jāturpina Eiropas Savienībā. Šajā nolūkā ar prieku m, mm, vēlos pieminēt to, ka pagājušajā nedēļā padomi jau apstiprināja savu lēmumu par uh, vienošanās parakstīšanu un apstiprināja šo lēmumu savos secinājumos, kā arī dzen izteica pieprasījumu parlamentam dot savu piekrišanu. Atbildība par to, ka ratifikācija norisinās arī Lielbritānijā, joprojām ir Lielbritānijas valdības rokās. Mēs esam apņēmības pilni virzīties uz priekšu un tomēr, e, un tas mums jādara vienlaikus, eh, kamēr Lielbritānijas valdība strādā pie ratifikācijas procesa. Gala rezultāts gan laika ziņā, gan arī saturiski tomēr joprojām vēl nav skaidrs. Un tāpēc mums jāturpina sagatavošanās darbi, ņemot vērā visas um, iespējas, tostarp arī tādu scenāriju, kur vienošanās netiek noslēgta. Mēs šādu, vienoš, mēs šādu situāciju nevēlamies, un tomēr esam gatavi arī šādai situācijai, ja nu tas tā notiktu. Šī gatavība dažāda veida rezultātiem Brexit gadījumā šai gadījumā ir vēl jāstiprina gan ES, gan nacionālā līmenī. Ir jāizmanto tas darbs, kas jau paveikts līdz šim Un tas, protams, nozīmē, ka nepieciešams veikt arī ārpus likumdošanas darbu šajā ļoti vēlajā likumdošanas posmā. Tas ir vēl papildus likumdošanas darbs, un esam pārliecināti, ka Eiropas parlaments pilnīgi noteikti e, spēs attaisnot m, mm, cerības un to īst, šo darbu īstenot. E, priekšādātāji, ar jūsu sadarbību mums izdosies veicināt atbilstīgo ārkārtas mēru apstiprināšanu savlaicīgi. Lielas paldies par uzmanību! Vice... Paldies, un tagad vārds pirmajam vicepriekšsēdētājam Eiropas komisijas vārdā Timermeņkungam. Um... Lielas paldies priekšsēdētāji. Balsojums vakar apakšpalātā bija ar ļoti skaidru rezultātu. Izstāšanās vienošanās tika noraidīta. Un nu mums jāmeklē ceļš uz priekšu. Komisija pauž nožēlu par to, ka, izstāšanās, ka šī izstāšanās vienošanās tika noraidīta, tieši tā kā arī padoms pārstāv teica, jo mēs uzskatījām, ka tas būtu labākais rezultāts, kas iespējams šai situācijā. Situācijā, ka divas puses risina sarunas un mēģina ievērot vienotras intereses, komisija un Mišels Barņē veica vienkārši izcilu darbu, vedot šīs sarunas 27 dalību valstu pusē. Lielbritānijas valdība savukārt rīkojās savas valsts intereses, un mēs uzskatām, ka šis izstāšanās uzstāšanās vienošanās teksts patiešām panāca to, ka pēc iespējas mazākas eh, kaitīgas sekas būtu šim eh, izstāšanās solim kopumā. Protams, ka izstāšanās nodara kaitējumu gan Lielbritānijai, gan Eiropas Savienībai, jebkurā gadījumā mūsu kā politiķu pienākums ir šo kaitējumu pēc iespējas samazināt, nu cik vien tas iespējams. Un es tiešām domāju, ka šīs izstāšanās vienošanās teksts tieši to arī panāca. Nedomāju, ka šobrīd ir mūsu ziņā ļauties spekulācijām par to, kāda veida Brexit norisināsies. Nogaidīsim, redzēsim, kas notiks tālāk apakšpalātā Lielbritānijā, kāda būs Lielbritānijas valdības nostāja kas notiks tālāk parlamentā, un tad eh, arī attiecīgi rīkosimies. Tomēr mūsu pienākums šobrīd ir gatavoties jebkāda veida iznākumam. Tostarp arī tādam pilnīgi neorganizētam eh, izstāšanās scenārijam bez eh, izstāšanās vienošanās. Tam, protams, būs daudz tālējošākas negatīvas sekas gan uz Lielbritāniju, gan ES, bet komisija ir gatava pārliecināties, ka mēs esam re gatavi reaģēt uz jebkāda veida iznākumu. Un kā jau padomas pārstāvu nu pat teica, mēs darbu turpināsim, strādāsim tālāk pie vienošanās e, ratificēšanas, jo tāda vienošanās tika panākta Lielbritānijas valdību. Un mūsuprāt, šis teksts joprojām ir vislabākais rezultāts, kas ļaus pārliecināties, ka izstāšanās notiek organizētā, sakārtotā veidā. Un ļaujiet man beigās citēt autoru C.S. Luisu. Mēs nevaram doties atpakaļ, lai mainītu sākumu, bet mēs varam sākt no tā brīža, kur esam šobrīd, un mainīt beigas. Paldies! Un tagad vārds Eiropas Savienības institūciju sarunu mm, galvenajam vedējam Mišelam Barņē, lūdzu. Sure, Paldies priekšsēdētāja kungs par man doto vārdu, dāmas un kungi, gudētie deputāti, vicepriekšsēdētāja kungs, gudētā valsts sekretārs kundze. Eiropas parlaments pieņem zināšanai Brītu parlamenta balsošanas rezultātus vakar vakarā, kā to teica arī pirmais vicepriekšsēdētājs Frans Timermans. Vakardien Brītu parlaments uh, balsoja, un tur ir kristāli skaidrs vairākums pret vienošanos ar Eiropas Savienību, vienošanās, par ko ir vienojusies padome ar Brītu valdību novembrī, un ko jūs arī kā Eiropas parlaments apsveicāt un atbalstījāt. Tagad ir pārāk grī vēl izvērtēt visus šī balsojuma rezultātus. Mēs uh, respektējam, turpinam arī respektēt parlamentārās debatas apvienotajā karalistē un nekādā gadījumā nespekulēšu par dažādiem iespējamiem scenārijiem. Ko norādīja vakardienas balsojums? Nu, tas, ka politiskie priekšnoteikumi izstāšanās nolīgumam Londonā vēl uh, nav uh, pilnībā sasniegt un ievēroti. Kā teica arī pre, pre, komisijas priekšstājs Junkers, mēs nožēlojam šo uh, balsojumu rezultātus, un, protams, tas ir saistīts ar intensīvo darbu, ko kopā ar jums, uh, ar uh, arī Brexit grupu, uh, šo darbu, ko veicām divus gadus kopā arī ar Britu valdību, arī ņemot vērā Britu valdības sarkanās līnijas un vēlmi izstāties no Eiropas Savienības. Mēs, Tiešām nožēlojam uh, šo balsojumu, jo mēs kopā izveidojām šo izstāšanās līgumu kopā ar Britu valdību, balstoties uz ļoti objektīva pamata, ņemot vērā uh, kopīgās prasības, lai nebūtu īrijā robežas, lai respektētu arī Britu vēlmi saglabāt savas muitas teritorijas integritāti. Mēs arī kopā ar Britu valdību Izstrādājām arī turpāko attiecību satvēru, kādu, Eiro, kur Eiropas Savienība vēlētos uh, pēc iespējas ciešāk un ambiciozāk sadarboties ar apvienoto karalisti. Un arī uh, tik tālu, cik to ļauj. Uh, Britu valdības noteiktās sarkanās līnijas, dāmas kungi deputāti, uzklausot arī uh, um, Brītu eh, parlamenta deputātu eh, uzrunas. Mēs eh, redzam, kā to atgādināja arī mūsu priekšsēdētājs, tad viņi ir balsojuši dažādu iemeslu dēļ. Dažkārt pat šie iemesli ir pretrunīgi. Līdz ar to objektīvi šis balsojums nerāda uz to, ka būtu pozitīvs vairākums, kas definētu kādu alternatīvu projektu tai vienošanai, kas šodien tiek piedāvāta. Un šajā kontekstā, kā to teica arī Frāns Timermans, tagad uh, nu, tās ir Britu iestādes, kurām ir jāveic izvērtējums par balsošanas rezultātu, un sagaidām, kā apvienotā karaliste arī tad mums tagad pateiks, kā viņi vēlas izstāties 23. martā, kā to atgādināja arī to vakardien Eiropadomas prezidents Donalds Tusks, dāmas kungi deputāti pretēji tam, kas izskanējis pēdējo dienu nedēļu laikā, tā vienošanās par, kas mums ir ar Britu valdību, kas ir vairāk kā 600 lapas puses bijis, eh, šī vienošanās ir eh, ļoti laba. Protams, ka tas ir kompromisa rezultāts, taču tas ir labākais iespējamais kompromiss, un esam pie tā strādājuši vēlreiz ar uh, objektivitāti. Šajā vienošanā ir iekļauta juridiskā skaidrība. It visur, kur Brexits bija radījis neskaidrības. Kā jebkurā šķiršanās uh, situācijā, tad drošība pilsoņiem, gan Britu pilsoņiem, gan Eiropas Savienības 20. Eh, septiņu dalību valstu pilsoņiem, kuru tiesības tiktu ilgspējīgi garantētas. Šīs tiesības vienmēr ir bijušas mūsu prioritāte, vienmēr ir bijusi arī jūsu prioritāte šeit Eiropas parlamentā, un šo tiesību aizsardzība būs mūsu prioritāte jebkurā situācijā, jebkurā situācijā. Tad arī valsts privāto projekti, kā arī jo, eh, dažādi projekti projekti apvienotē karalistē, kur ir ļoti daudz, un 27 dalībvalstu projekti arī tiks uh, aizsargāti pateicoties šai vienošanai. Tad arī drošība un stabilitāte īrijai un ziemeļīrijai, kur striktas uh, robežas uh, izveidi mēs tādējādi būtu novērsuši no vienas puses garantē tātad apvienotās karalists integritāti, no otras puses iekšējo tirgu. Mēs uh, um, esam šeit vienojušies, ņemot vērā Belfās lielās piekdienas vienošanos. Tādējā, dāmas kungi deputāti, šis backstop, par ko vienojāmies ar apvienoto karalisti, tam ir arī jāpaliek kā backstopam, tam ir jābūt uzticamam. Un backstopam ir jābūt backstopam, tam ir jābūt uzticamam. Tālāk arī drošība uzņēmumiem un iestādēm, kurām šeit ir paredzēts pārejas periods, atgādinu, ka vienīgais juridiskais pamats ir izstāšanās uh, līgums šīs pārējais laikā, tad arī uzņēmiem un iestādēm būtu iespēja piemēroties. Šis kompromiss uh, uh, līguma, šī vienošanās mums ļauj arī tālāk vēl vest sarunas par mūsu nākotnes uh, attiecībām, arī uz politiskās bāzes, par ko arī esam vienojušies uh, mēs, Eiropas Savienība, ir apvienotās karalists valdība. Šī politiskā deklarācija atgādinu. Tā arī atstāja atvērtas dažādas iespējas, respektējot mūsu pamatprincipus. Protams, uh, Ņemot vērā dažādas iespējas, tad izstāšanās nolīguma uh, ratifikācija ir nepieciešama. Tas ir priekšnoteikums, lai būtu mūsu savstarpējā uzticība, uh, jo ir jāsagatavojas nākamajām sarunām, kas ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk par mūsu turpmākajām attiecībām. Un tagad runājot tieši par šīm turpmākajām attiecībām, tas ir vissvarīgākais. Uh, mūsu kontinenta nākotnē. Šeit es gribētu atgādināt, ka jūsu parlaments, kā arī Eiropadome vienprātībā ir vienmēr teikusi, ka ja apvienotā karaliste vēlas mainīt nākotnē savas noteiktās sarkanās līnijas, ja apvienotā karaliste vēlas būt ambiciozāka un iet tālāk, par vienkārši brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas arī, protams, nav maz. Uh, Tādā gadījumā arī Eiropas Savienība nekavējoties būs gatava uh, arī pozitīvi uz šādām izmaiņām reaģēt. Runājot par turpmākajām attiecībām, priekšsēdētāji, kungs, dāmas, kungi, deputāti, es šeit nerunāju tikai par ekonomiku, es nerunāju tikai par tirzniecību un brīvo. Um, brīvām tirzniecības attiecībām, kas viss, protams, ir ļoti svarīgi, bet es runāju par dažādām jomām, pie kā strādā jūsu komitejas, piemēram, sadarbības starp universitātēm, pētniecības jomā, zivsaimniecība, ļoti svarīga nozare, aviācijas, transports un tam līdzīgi. Šeit runāja arī par uh, tiesību sargājošo iestāžu, tiesu iestāžu sadarbību, kas ir nepieciešama pēc Brexit. Es, protams, arī šeit runāju par mūsu kontinentu stabilitāti, par drošību. Uh, Apvienotā karaliste ir liela valsts, kas piedalās arī ANO drošības padomē. Uh, mūsu draugs, draugu valsts un uh, sabiedrotais vienmēr būs mūsu partneris ārlietās, kā arī uh, attīstības un arī aizsardzības sadarbības jomā, dāmas kungi deputāti. Mēs esam veikuši 18 mēnešu laikā kolektīvu darbu katru brīdi Arī Britu valdība apstiprināja mūsu darbu, to apstiprināja Eiropā dome, tāpat arī to apstiprinājāt jūs, Eiropas parlaments. Kamēr mēs nebūsim raduši izēju no šī brītu strupceļa, kamēr nebūs skaidri redzams turmākais ceļš, ko arī skaidri neatbalstīs parlamenta vairākums, mēs nevarēsim virzīties uz priekšu. Lūk, tādēļ arī, kā jūs sacījāt, uh, Apvienotās karalists valdībā ir jānorāda uz to, kādi būs turpmākie soļi. Priekšsēdāja kungs, dāmas un kungi deputāti. Sakārtots Brexits būs mūsu prioritāte turpmāko nedēļu laikā. Tajā pat laikā šobrīd mēs nevaram izslēgt nevienu scenāriju. Un tas ir jo īpaši aktuāli runājot uh, arī par scenāriju, no kura vienmēr esam vēlējušies izvairīties, proti no tādas situācijas, kur nav vienošanās. Šodien ir 16. janvāris, ir atlikušas tikai desmit nedēļas līdz mārta beigām. Proti, tas ir brīdis, kad paša Britu valdība izvēlējās, kad uh, tā vēlas kļūt par trešo valsti. Un tagad atlikuši tikai desmit nedēļas, un Izskatās, ka bez vienošanās risks nav bijis tik liels, kā tas ir pašlaik. Mūsu mēģinājums, protams, ir izvairīties no šāda scenārija, bet mums ir jābūt atbildīgiem un augstasinīgiem. Tādēļ arī no savas puses mēs uh, darīsim visu, strādāsim vairāk, lai sagatavotos šādam risinājumam. Arī komisijas darbs, dienestu, dienesti, ģenerāls sekretariāt arī jau strādājis ar dalību valstīm, arī ar jums. Mums ir jāpātrina darbs sadarbībā ar visiem partneriem, visām iesaistītajām pusēm kuriem tad šajos īsajos termiņos būs jāpieņem steidzami eh, pasākumi, lai varētu eh, arī eh, sagatavoties šim iespējamam scenārijam. Lūk, priekšsētāji kungs, paldies par jūsu uzticību. Vēlos apliecināt arī mūsu pārliecību, ko minēja arī Frans Timermans, par to, ka Uh, kompromiss, par ko esam vienojušies pēc 18 mēnešiem ar apvienotās karalistas valdību, joprojām ir labākais iespējamais kompromiss. Tas ir konstruktīva darba rezultāts ar divām pusēm visu šo sarunu gaitā. Tas ir arī konstruktīvas attieksmes rezultāts. Tāda ir mana attieksme, un tā tā arī būs līdz pašām beigām - miers, vienotība, dialogs un caurskatāmība. Un tagad Britu valdībai ir jāprecizē un jāpasaka mums, kā viņi iecer tālāk strādāt, lai organizētu sakārtotu uh, izstāšanos, ko viņi ir paši prasījuši, un kā tad arī viņi vēlas ar mums izveidot ilgspējīgu, ambiciozu partnerību. Paldies jums! Barņē kungs, es vēlētos uh, arī jau uh, tagad norādīt Eiropas parlamentu uzticību jums, bet es domāju, ka uh, jūsu runas beigās ar aplausiem tas tika apliecināts. Un... Tiešām vēlos pateikties arī Barņē kungam un arī es pateicos. Um, Uh, mūsu mm, Brexit grupas vadītājiem Ferhofstad kungam un arī citiem par uh, darbu un apliecina mūsu uzticību jums. Turpinām debats ETP vārdā Manfreds Bēberkungs, lūdzu. Ja Priekšsēdētāja kungs, vicepriekšsēdētāja kungs, uh, dārgais Mišel, prezidentūras pārstāvi, dārgie kolēģi. Četras īsas piezīmes. Pirmkārt, esmu lepns, lepns, ka esmu Eiropietis Un uh, komentāri pirms divu pusgadiem pēc Brexit balsojuma daudz dažādu minējumu, ka Eiropas Savienība piedzīvos domino uh, efektu uh, un ka tas uh, būs ārkārtīgi spēcīgs. Bet atcerēsimies, ka 27 valsts bija ļoti vienots un Eiropas parlaments arī mēs zinām, ko mēs vēlamies un cilvēki Eiropā to jūt. Uh, spēks, kāds ir vienotībā, un Eiropas Savienībai tīpaši īrijas draugi eh, pieredzējuši šo eh, pieredzi, esam lepni par pēdējo mēnešu darbu. Paldies, Mišel, paldies par iesaistu un paldies Žanam Klodam Junkaram. Otra piezīme, otra piezīme, ko gribu izteikt. 20. 28 valdības teica jā. Uh, uh, līgumam. Trīs institūcijas Eiropas līgumā teica, jā, tas ir labs uh, nolīgums, un tagad viens parlaments saka nē. Ar skaidru vairākumu tas manā izskatījumā ir, ka atbildi sagaidām no mūsu brītu draugiem, ne tik daudz no uh, valdības, kā no uh, parlamenta. Ir tie, kas vēlas paliktēs, ir tie, kas uh, vēlas ātri izstāties, ir dažādi viedokļi, ļoti dažādi viedokļi, bet lūdzu, lūdzu, lūdzu, beidzot pasakiet, ko jūs vēlaties sasniegt. Uh, kāds ir jūsu uh, mērķis, un tad Eiropa ir gatava uh, slēgt vienošanās. Un nākamais jautājums. Nu, padomāsim par mūsu mērķiem. Sarežģīta politiskā situācija mūs sagaida. Mēs sākām ar ļoti skaidriem pamat uh, principiem. Vienotā tirgus ideja un brīvas pārviešanošanās ideja Eiropieši var pieņemt lēmumu, kur viņi vēlas dzīvot šajā kontinentā. Tas ir liels šīs Eiropas Savienības sasniegums, un es vēlos, es esmu to darījis, un es to aizstāvēšu, uh, lai arī kāds būtu uh, Britu balsojuma rezultāts. Un vēl vairāki elementi. Nu, piemēram, strikts robežas uh, novēršana Ziemeļīrijā, pilsoņu tiesību saglabāšana kas būtu ļoti spēcīgas un plašas. Un es neredzu nekādas šeit manevrēšanas iespējas arī no Britu draugu puses. Ja ir vēl prasības atsākt sarunas, tad arī mums ir tiesības uzdot papildus jautājumus, un tad mēs atkal atvēram pilnīgi visu, ne tikai politiskie jautājumi būs uz uh, galda, ja atkal būs balsu uh, sarunas. Tātad manā izpratnē nav nekādas telpas atkārtotām sarunām, un es uh, pat labam ļoti uh, Mm, bieži viesojos dažādās Eiropas valstīs, esmu galvenais kandidāts Eiropas vēlēšanās manai partijai, un es neredzu mm, šajās, šajos ceļumos, ka Britu pieeja būtu ļoti tāda izsvērta cilvēka Eiropas Savienībā. Saka vairāk, ka viņi redz politisku haosi, ekonomisku nedrošību pēc Britu attīstībām. Tādēļ mans galvenais vēstījums, vēlējumu, vēlējums. vēlējums Vēlēšana kampaņās nesakojiet uh, eh, nacionālistiem. Ir daudz veiksmīgāk būt Eiropas Savienībā nekā izstāties no tās vai mēģināt to sagraut. Nākamais uh, eh, Gualtierī kungs, es un tev vārdā. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Divus mēnešus pēc Uh, novilcināšanās mēs tagad zinām, kāda ir Brītu parlamenta nostāja. Lielais, lielākais vairākums balsoja pret politisko deklarāciju un izstāšanās uh, vienošanos. Šī tiešām ir uh, vēsturiska sakāve Terezai Mejai un viņas valdībai. Mēs zinām, ko nevēlas Brītu valdība, bet 70 dienas līdz izstāšanās datumam mēs vēl nezinām, ko viņi grib Parlaments arī ļoti skaidri parādīja pagājušajā nedēļā, ka viņi noraida bez eh, vienošanās eh, scenāriju. Tas ir ļoti labi, jo tas eh, nodarītu kaitējumu visiem, bet īpaši jau apvienotāju karalistai. Gribām pateikt ļoti skaidri, ka nekādā gadījumā mēs neatšķaidīsim mūsu panākto izstāšanās vienošanos un nerunāsim par backstop vairāk izvairīsimies no šīs stingrās robežas. Un mēs gribam saglabāt vienoto tirgu un tā integritāti. Nekādā gadījumā par to vēlreiz nerunāsim. Aizsargāt pilsoņu tiesības ir bijusi mūsu prioritāte sārunu gaitā, un nekādā gadījumā nepieņemsim tādu risinājumu, kas varētu apdraudēt šīs tiesības. Juridiskā skaidrība, kā arī sociāla darba. Uh, un eh, standārti, nodokļa standārti. Um, ne, vienu no šiem jautājumiem mēs nevaram atkal atvērt, un nekādā gadījumā mēs nevaram arī paļauties uh, krīzes divpusēju risinājumu kārdinājumā. Tas nenāks par labu nevienam vienotībai, institūciju vidū. Uh, Un arī ar šo parlamentu mēs atbalstām mūsu sarunu vedēju. Šī vienotība ir un paliek mūsu lielākais spēks. Esam vienoti un mēs tevi, Mišel, atbalstām. Lūk, kaut tad arī tālāk. Mums ir nepieciešams pozitīvs vairākums apvienotajā karalistē. Mums ir jāredz skaidrs virziens, jāredz šī spēja sasniegt rezultātu. Vakardienas balsojums skaidri parādīja, ka pašlaik uh, tā nav uh, vairāk vairākums eh, varbūt eh, šodien eh, samobilizēsies, lai paliktu pie varas, taču viņi parādīja, ka viņi nevar vienoties par svarīgāko jautājumu, kas ir jāatrisina apvienotajā karalistē. Vai nu tiek izveidot ļoti skaidrs pozitīvais vairākums Britu parlamentā, vai arī no jauna šis jautājums ir jāuzdod Britu tautai tauta, kas vienmēr būs atvērtāka ciešākai sadarbībai. Un mēs arī esam, vēlamies uh, ciešāk sadarboties, ja brīti mainīs sarkanās. Uh, Uh, līnijas, arī par iekšējo tirgu, pār muitas savienību. Tās būs bijusi mūsu prioritāte. Brītu valdības sarkanās līnijas to visu ir padarījusi par neiespējamu. Ciešāka, ambiciozāka sadarbība nāk par labām pusēm. Esam gatavi, konstruktīvi, respektējot mūsu vadlīnijas, vairāk nekā sarkanās līnijas, turpināt uh, Uh, sadarbību. Esam vienmēr skaidri norādījuši, ka mēs pilnībā respektējam referenduma rezultātus. Uzskatām, ka Brexits ir vēsturiska kļūda, kas uh, uh, Brītu tautu nostādīs sliktākā situācijā. 50. pāntu var atsaukt, ja apvienotās karalistes parlaments nevar definēt skaidru ceļu uz priekšu. Varbūt šis ir īstais brīdis uh, tautai ar jaunām vēlēšanām un referendumu izteikt savu viedokli. Our group, our group Mūsu grupa vēlas uh, pateikt ļoti skaidri, ja nepieciešams pagarināt 50. pāntu, lai paredzētu nepieciešamo laiku, eh, kādai no šīm opcijām mēs pret to neiebildīsim. Taču, ja mēs veicam kādus pagarinājumus, tur ir jābūt ļoti skaidram pamatojumam un nevis eh, jāizšķiež laiks. Brexits ir eh, nonācis strupceļā, tagad eh, ir jārīkojas apvienotāji karalistē, viņiem ir jābūt atbildīgiem, viņiem ir jābūt skaidrai vīzijai, ir jāatver jaunas perspektīvas, kā mēs varam iziet no šīs sarežģītās situācijas. Mēs turpināsim būt uzticami, konstruktīvi partneri un strādāsim Eiropas pilsoņu interesēs interesēs. Paldies! Un tagad, eh, kā ir vārdā, Kamalkungs lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji Barņēkungs, Timermans kungs un ministras kundze. Pirmām kārtām gribu teikt paldies gan Barņēkungam, gan Timermans kungam par viņu ļoti tādu rāmu un uh, uzrunu šodien, ņemot vairāk ir tik daudz sarežģīta notikumu. Šodien gribu runāt par uh, kā tāda persona, kas ir novērojusi šīs Lielbritānijas uh, debetas, esmu to darījusi no kanāla abām pusēm respektēja visus individus, kas sēdēja pie sarunu valdu, pie sarunu gadu un kas centās nonākt pie risinājumu šajās ļoti sarežģītajās lietās. Es pārstāvēju KR grupu un mēs tiešām domājam, ka nepieciešams piedāvāt arī alternatīvas risinājumus. Kopš kļuvu par deputātu, viens, kas, viena no lietām, kas man visvairāk uh, izbrīnīšais attiecībās, bija tas, ka abās pusēs ir diezgan liels izpratnes trūkums par otru pusi. Abas puses tic, ka um, politiskās integrācijas modelis, kas radās pēc 50 gadiem, jāsaglabā. Savukārt savukārt pēdējos 40 gados Lielbritānijās eh, savukārt nu, iedzīvotāji nereti ir redzējusi ES kā tirniecības partneri un nav ņēmuši varos no politiskās integrācijas pusi. Tas, ka politika nereti ir saistīta tieši ar cilvēku uztveri, arī ir eh, ļoti acīm redzams rezultāts, ja raugāmies uz izstāšanās vienošanos. Šajā Lamanša pusē tā, tas viss ir šķitis ļoti skaidrs, un lai arī es nevēlas sodīt Lielbritāniju par izstāšanos, viņi tomēr uh, uzskata, ka tās izstāšanās ir krietni kas ļaunāks nekā iestāšanās Eiropas Savienībā. Viņam ļoti striktu nostāju šai sarunās, nevis tikai. Un tas, protams, ir labi sarunu vešanas ietvaros, tas ir labi arī tāpēc, lai jebkāda veida darījums nāktu kā tāds demotivējošs fakti ar citām valstīm, kas vēlas izstāties. Un tāpēc šai parlamentā lielākie deputāti ir priecīgi par to, ka viņu mērķi ir, mērķus ir izdevies sasniegt un vienmēr uzsver, ka šis kompromiss ir tiešām bijis kompromiss. Ir tāda, kas uzstā, uztrauc, ka backstop var varētu piedāvāt Lielbritānijas uzņēmumiem nepietiekam, nevēlams priekšrocības piekļuvē tirgiem. Uh, Citi savukārt uzskata, ka tas varētu neļaut Lielbritānijai noslēgt tālākas eh, tirniecības eh, vienošanās. Un viens otrs saka, ka backstop vispār nav vajadzīgs. Bet ļaujiet mums pas, jums pastāstīt, ka Westminsterā tie, kas pretojas šim darījumam, balda eh, pavisam citi viedokļi, pavisam citu uztver par šo lietu. Viņi šo izstāšanās vienošanās uzskata par juridiskiem pienākumiem, kas varētu viņus piesaistīt muitas savienībai uz visiem laikiem. Viņi arī teikuši, ka komisijas pārstāvji presē savukārt teikuši, ka muitas savienība veidos pamatus tālākām attiecībām ar Lielbritāniju nākotnē. Viņi šo vienošanās tekstu redz kā tādu nākotnes vēlmju paušanu bez jebkādas vēlmes eh, uzlabot tirniecības attiecības ar Lielbritāniju straujā veidā. Viņi ir nobe, nobežījušies par to, ka, lai arī šeit ir izstāšanās eh, noteikumi saskaņā ar 50. pāntu, viņi uzskata, ka backstop gadījumā savukārt būs tāds kā slasts, kā rezultātā Lielbritānija būs iesaistīta muitas savienībā. Nu, jūs Tas gandrīz kā tā dziesmā, ka jūs jau varat iz, izrakstīties no viesnīcas, bet atstāt šo viesnīcu jums neizdosies nekad. Tas attiec tieši uz Ziemeļīriju, un nav uh, palīdzējis arī tas, ka īrijas eh, partijas un junionisti arī ar, vienmēr uzstāju uz lielās piekdienas vienošanos. Viņi man saka, kāpēc vispār backstops ir vajadzīgs, ņemot vērā, ka īrijas premjeras teica, ka šāda veida striktās robežas bez, no, bez vienošanās gadījumā nebūs. Tie, kas pretojas šim, vienošan, šim vienošanās tekstam, uzskata, ka labāk tad ir izstāties bez vienošanās nekā ar to. Bet, protams, arī citi iemesli, kāpēc vakardienas balsojums bija tāds, kā tas bijis. Opozīcija, ka, mm, respektīvi, leiboristi meklē visas iespējas, kā kaut kādā veidā apdraudēt valdību un lūk izteikt arī ne, un arī rīkot neusticības balsojumu par valdību, bet tad arī citas puses, piemēram, kas balsoja tieši šādā veidā, Mm, tāpēc, ka viņi arī, nu, piemēram, vēlas atkārtot referendumu. Ir arī tāda deputāta, kas vēlas visu šo procesu vienkārši saduļķot tā, lai mainītu referendumu rezultātus. Šobrīd nonākuši esam tādā ļoti izšķirīgā procesa posmā. Eiropas Savienība bijis ļoti pa, pacietīga, kamēr viss bija Lielbritānijas lokās, bet, nu, rokās, bet, nu, baidos, ka jums nāksies pagaidīt vēl mazliet, jo valdībai vispirms ir jāiztur šis neusticības balsojums. Es domāju, ka neusticība netiks izteikta. Un tad pēc Pēc tam savukārt partijām tālāk jānāk ar risinājumu, ko var atbalstīt visas partijas. Šobrīd Lielbritānija sastopas ar izvēli. Jūs varat darīt neko, gatavoties šim bezvienošanās scenārijam, jeb jūs varat cenšt, censties tomēr palīdzēt Lielbritānijai rist tos eh, šaubīgos jautājumus, kas rada šo neskaidrību. Nu, piemēram, apgalvojot, ka nebūs tā, ka Lielbritānija jāpaliek muitas savienībā uz visiem laikiem, ka backstop ir tikai pagaidu risinājums. Es saprotu, ka tas ir ļoti plašs, pamatīgs lūgums, ņemot vērā, ka Lielbritānija ir piedāvāts labs darījums, bet ņemot vērā, ka mm, šie referenduma rezultāti ir tādi, kā tā bija. Es domāju, ka būtu ļoti skumji, ja netikt izdarīt tālāk centieni panākt vienošanos, kas ļautu Lielbritānijas premjērai tomēr panākt vienošanos Westminsterā. Neaizmirsīsim, ka šeit mēs runājam par iedzīvotājiem vairāk nekā par politiku, un lai ko mēs arī neuzskatītu, eh, mūsu turpmāk pieņemtie lēmumi ietekmēs šo cilvēku dzīvi, viņu darba vietas, uzņēmumus un ekonomikas izaugsmi. Pirmdienas Tuska un Junkara eh, vēstuli Lielbritānija ir norādījusi tieši šo jautājumu. Nu, cerēsim, ka tad, kad mēs atgriezīsies atkal uh, ehm, Vestminsterā, viņiem izdosies pēc vakardienas balsojuma tomēr panākt kādu vienošanos. Mums ir jābeidz atskatīties uz pagātni, mums jāvirdzās uz priekšu ar šīm sarunām un jācenšas veidot godīgākas attiecības nākotnē. per il gruppo dell'alleanza dei demokrātiķi un e demokrāti. Un tagad uh, Alts vārdā lūdzu Verhofstadt kungs. Uh, so, dear colleagues, uh, let's be honest. Paldies, kolēģi, būsim godīgi. Nu, mēs gaidījām, jā, citu rezultātu, bet nu jau dažas nedēļas zinājām, ka šāds būs rezultāts balsošanā. Un arī, jo, um, derību, visi šie biroji pat neveic nekādas derības par šo um, balsojumu, jo visi jau zināja, kā tas beigsies. Un kā nu tas notiek? Daunīgs strīdā Vestminsterā. Uh, Mēs zinām, ka tur ir vienmēr bijuši vairākumi pret kaut ko, pret iestāšanos Eiropas Savienībā, pret o, dalību vienotajā tirgu, pret muitas savienību, pret cilvēku brīvu pārvietošanos, pret šo īru backstop un tā tālāk tā joprojām. Es domāju, ka šorīt šajās debatēs Kamalkungs šeit ir jautājums, tad kā iziet no šīs trupceļa, un es ceru, ka jums. Um, Es cerēju, ka jūs sniegsiet risinājumu savā uzrunā, ja jūs aprakstījāt situāciju ļoti labi, bet kā jūs izri, varat iziet no šīs trupceļa? Kā mēs varam izvairīties no scenārija, kur nav vienošanās? Un mana atbilde ir tāda, un es ceru, ka varat man piekrist, ka mums steidzam ir nepieciešams vairākums par kaut ko. Eh, apvienotās karalistas parlamentā un politikā. Vairākums, kas būtu par Britu interesēm, vairākums arī par Eiropas Savienības interesēm, un es domāju, ka to var izveidot. Jā, visbeidzot, brītu politiskās partijas, un es runāju par visām politiskām partijām, ne tikai par konservatīvajiem, bet ja visas partijas valstu brīt citu intereses eh, noliktu pār savām mazajām, šaurajām politiskajām interesītēm. Gribētu to pateikt vēl citos vārdos. Par to, ka Džeremijs Korbins vēlas kļūt tagad par savas valsts premjeru, tas ir ļoti leģitīmi un pamatoti tas, ka Meijas kundas vēlas palikt un turpināt būt par premjerministru. Tas ir ļoti, tas ir pamatoti tas, ka Arī Skotu izmanto, lai būtu uh, neatkarīgi, tas ir leģitīmi, tas, ka arī e, citi vēl saglabāt valsti vienotu, tas viss ir ļoti pamatot leģitīmi, viss e, tas ir ļoti normāli. Taču, kas ir vēl svarīgāk, ir tagad ir eh, izbeigt šo bināro sistēmu, kurā viņi tagad ir ieslēgušies. Šī sistēma ir radījusi milzīgu antagonismu. Brexits ir sācies kā tāda kaķu cīņa konservatīvās partijas iekšienē, un tas viss notika uz Eiropas Savienības rēķina. Tā vispār sākās viss šīs sarunas, bet šodien situācija ir pilnīgi citādāka. Te vairs nav runa par eh, kaķu cīņu konservatīvajā partijā. Tā ir kļūst par eksistenciālu problēmu, par apvienoto karalisti tās nākotnē nākotni un dvēselēm par tautu. Šīs vairs nav tāda iekšējā cīņa vairāk. Un, protams, man kā pazemīgām bēļģiem tagad nebūtu jāmāca Britiem, kas viņiem būtu darāms, taču, nu, es domāju. Jā, jā, es domāju, ka nu ir pienācis laiks pateikt Brit Britu draugiem, ka pašas apvienotās karalistes interesēs ir. Uh, pārvarēt šo pārtīju sadarbību, tā kā mēs to darām šeit Eiropas parlamentā. Uh, no pirmās dienas ir jādefinē, kādām ir jābūt attiecībām starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, ir arī jāpārdefinē sarkanās līnijas. Sarkanās līnijas, ko vienpusēji jau no paša sākuma uzspieda konservatīvās pārtijas stingrākās nostājas atbalstītāji, un te vēl visam godīgi sāku, mēs Eiropas Savienība esam gatavi ciešākām nākotnes attiecībām, vēl ciešākām nekā tas ir paredzēts Mišela politiskajā deklarācijā, to arī aplūkojam apliecināja dažas minūtes atpakaļ, ja ir arī Brītu parlamentā vairākums, kurš ir gatavs iet šai virzienā, ciešākās sadarbības, dziļākas sadarbības virzienā, mēs esam pilnīgi gatavi tajā piedalīties, lai tas varētu realizēties. Bet te ir divi mazi brīdinājumi. Vispirms, nekādā gadījumā eh, nevaram importēt britu uh, pretrunas uh, Eiropas politikā. Es saprotu, ka jums ir nepieciešams uh, Eh, ilgāks laiks, un nedomāju, ka tā ir laba ideja ar 50. pāntu turpināt eh, pēc eh, parlamentu vēlēšanām, tas tikai radīs neskaidrības un otrkārt par mūsu pilsoņu interesēm, gan Eiropas pilsoņu intereses un Britu intereses. Uh, Eh, vai būs vai nebūs vienošanās, darīsim visu priekšsēdētāju kungs, lai aizsargātu pilsoņu tiesības, kas ir paredzēts izstāšanās nolīgumā. Ja ir nepieciešams kopā ar Lībē komiteju, mēs arī eh, ar Brītu uh, parlamentu un Britu iekšlietu ministriju darīsim visu, lai garantētu un ierakstītu likumā šīs tiesības, jo pilsoņi nekad, nekad nevar kļūt par politiskās spēles upuriem Brexita laikā, kā tas notiek šodien. Paldies! Un tagad zaļo vārdā lūdzu Filips Lamberts. Paldies, priekšsēdētājkungs, dargie kolēģi, un tas, ko piedzīvojām vakar, bija neiespējama koalīcija, savienojoties Britu parlamenta deputātiem dažādu iemeslu dēļ, viņi balsoja pret kaut ko. Kaut ko, kas ir izstāšanās nolīgums, kas ievēro likumīgos eh, noteikums, kādus eh, ir noteicis eh, lielās piekdienas vienošanās teksts, un otrkārt eh, sarkanās līnijas, ko nosauca eh, Britu valdība. Un eh, treškārt, ievērojot Eiropas Savienības izveidas pamatnoteikumus. Un vai bez tiem uh, izstāšanās līgums ir iespējams? Mēs, Eiropas parlaments, uh, atbalstam uh, nolīgumu, kas tika panākts sarunās tādā tekstā, kā Mišels to uh, prezentēja. Un otrkārt, uh, redzu, ka grozījumi, kas tika uh, iesniegti un uh, kas radīja iespēju apvienotai karalistei vienpusēji pārkāpt uh, Lielās piekdienas vienošanos, uh, tika uh, Uh, ne, netika atbalstīti. Un es redzu uh, abās uh, pusēs šo um, vēlmi saglabāt lielās piekdienas vienošanos un nenovērtējiet par zemu katru iespēju, ka vienpusēji soļi varētu radīt vardarbību. Ziemrīrijā mēs to nevēlamies. Runājot par izstāšanos bez nolīguma un tādu iespēju, nepieļaujiet kļūdu. Uh, domājot par to, kas notiks automātiski, ja nebūs uh, pozitīva vienošanās par alternatīvu, alternatīvu, kas uh, aicinātu Britu iespē, iestādes uh, nu, nosaukt savas vēlmes par nākotnes attiecībām. Ja uh, apakšpalāta gribētu un būtu gatava un varētu rast šādu pozitīvo vairākumu, tad būdams demokrāts, es domāju, ka vienīgā alternatīva būs um, tad jautāt uh, Britu iedzīvotājiem, vai viņi vēlas Brexit ar tekstu, kādu Britu valdība ir sasniegusi uh, sarunās. Dārgie kolēģi, mana izpratne par Britu tradīcijām ir godīga spēle un pieklājība. Es uh, esmu uh, ļoti. Uh, bieži piedzīvojis britu deputātu starpsauciens un pārtraukt manas runas. Bet es domāju, ka brita deputāti varētu viņu pašu vērtības augsturēt cienā. Un tas uh, ir uh, at, tas ir attiecināms arī uz Britu dalību Eiropas Savienībā. Jūs ļoti daudz ko varat uh, dot kā pienesumu. Bet nu runājot par Brexit, kā uh, vests ir sarunas, vai uh, palikt Eiropas Savienībā, šāds varētu būt jautājums. Un um, daudz, kas tika uh, teikts diskusijās par ekonomiku. Un es gribētu abas puses aicināt, padomāt par to, ka 3 miljoni Eiropas Savienības ir apvienotajā karalistē un 2 miljoni Lielbritānijas iedzīvotāju šeit uh, kontinentā. Un viņi ir kā ķilnieki šajā uh, tu, haosā, kas turpinās. Un mums vajadzētu uh, zināt un uh, atkārtot uh, domas par to, ka galvenais, par ko ir jādomā, ir cilvēku labklājība. Grupo Confederālis. Un um, tagad uh, uh Gwen Galvārdā, Martīna Andersona lūdzu. Support... Mēs atbalstām backstop kā to veidu uz priekšu, kas vismazāk kaitēs mums visiem, bet to nedrīkstam ne, nekādā veidā atšķaistīt, nedz arī atsākt sarunas. Uh, Ikdienas Britu valdība izrāda nevājošu attieksmi pret īrijas iedzīvotājiem un pilnībā ignorē lielās piekdienas vienošanos. Tā daļa Britu iestādēs, ko atbalsta Demokrātiskā unionistu partija, vienmēr ir bijusi pret lielās piekdienas vienošanos. Re, viens otrs redz Brexit kā veidu, kā atbrīvoties no šīs vienošanās. Nav iespējams pozitīvs risinājums Sīrijai no Britu parlamenta. Tā tas nekad nav bijis un tā tas nekad arī nenotiks. Pretrunā tam visam eh, šausmīgajam un tracinošajam cirkum Vestminsterā Eiropas Savienība savukārt ir apņēmības pilna atbalstīt lielās piekdienas vienošanos visās tās daļās. Viens no būtiskākajiem šīs vienošanās elementiem piedāvā arī ceļu uz priekšu īrijai šajā visā haosā. Un Ferhofštāt kungs, tas ir gan leģitīms, gan demokrātisks ceļš uz priekšu. Tur tiek teikts, ka tajā brīdī, kad Britu uh, valdība eh, parādīs, ka ir pa, radusies būtiski konstatējuma attieksmes at, maiņa, tad tādā gadījumā viņa var uh, uzsākt eh, kost, kustību par īru, referendumu par īrijas vienotību. Un šāda, šāda attiec, attieksmes maiņa ir parādījusies, un Terēza Mē to ļoti labi zina, to zina arī Kārena Bledlī. Un tieši tāpēc Irijas valdībai vajadzētu pieturēties un lielā mērā um, ņemt lielā vērā mēr, lielā mērā ņemt vērā Eiropa padomas apgalvojumu 2017. aprīlī, respektīvi, ka veiksmīgi demokrātiska balsojuma gadījumā par īrijas vienotību Ziemeļīrija paliktu īrijas sastādaļā, sastāvā. Bet tāpat laikā īrija vajadzīgs kaut kāds pagaidu ārkārtas plāns, kā visu šo lielās piekdienas vienošanos paturēt spēkā visās tavas elementos. Un tāpēc um, ehm, referendumu no, gatavošanam un atbalstīšanu par īrijas vienotību ir daļa no šiem sagatavošanās darbiem. Nu, varbūt mums vajadzētu šo sarunu padarīt par netik ļoti damatrisku. Īriem ir tiesības lemt pašiem par savu nākotni bez iejaukšanos no malas. Tas ir viens no noteikumiem lielās piekdienas vienošanās tekstā. Nu, tāpēc mums beidzot vajadzētu teikšanai, būt teikšanai par to, kādā savienībā vēramies būt. Džeimsa Konolija vārdi kļūst arvien svarīgāk, nozīmīgāk dienu no dienas. Viņš teica tā. Britu valdībai nav nekādu tiesību īrijā, viņiem nekad nav bijušas nekādas tiesības īrijā, un viņiem nekad arī nedrīkst būt nekādas tiesības īrijā. Un tagad FDD grupas vārdā Farāģa kungs. Your Excellency, Mr. Jūs, ekscelence Barņē, jūs, ekscelence Timermansa kungs, nu lūk, šādus nosaukums izmantoja savā lūkšanas vēstulē, izmantoja Terēza Meija, kad rakstījums. Viņi izmantoja tieši tādus uzrunas veidus, un tas atbilst visiem šim sarunu procesam. Es sapratu to 8. decembrī 2017. gadā, kad tas viss sāksies. Lai noteiktu, lai sasniegtu tos termiņus, ko noteica Barņē kungs, kas ir nevēlēts ierēdnis šeit eh, parlamentā, viņš eh, pieprasīja, lai Meija lido pie viņa, pie, nezinu, agros rītos, lai runātu par šīm sarunām, un tad viņu lika parakstīties arī zem šī backstop mehānisma. Nu, ar to viss šis tālākais ceļš jau tika iepriekš noteikts. Tas, protams, liecina par līderības trūkumu no Lielbritānijas puses, bet tas nozīmē arī to, ka nav gūta vēsturiskā mācība par to, ka tad, kad Eiropa izturas uh, uzmācīgi, tad viņi vienkārši tā kā tāds mazohists iet pakaļ un prasa vēl. Mm, tas gan tā vēlme tapt sakautai karā. Eh, ir Benku izrādīja mēja. Tāpēc arī šis darījums, ko viņa panāca šādā ceļā, tika vakar noraidīts ar lielu vairākumu. Viņi joprojām cerēja, ka viņi panāks kādu piekāpšanos no jums, bet šodien no jūsu tiek tā kļūst pilnīgi skaidrs, ka šādas piekāpšanās vispār nebūs. Viņa joprojām ir mūsu premjēra, un tas jau pats par sevi ir nu, diezgan apbrīnojams fakts. Ja viņai būtu jebkāda goda izjūta, viņa jau sen būtu atkāpusies un vismaz to izdarītu šodien. Bet Barņēkungs ir šeit arī tāda, kas saka, ka jūs esat izšķērdējis divus gadus savas dzīves. Es tam nekādā gadījumā nevaru piekrist, jo jūs esat šobrīd novedis mūs tieši līdz tādai situācijai, kā jūs vēlējāties. Un tas viss neskatoties uz faktu, ka 500 deputātu nobalsoja par 50. panta iedarbināšanu. Un tas ļoti skaidri un gaiši parāda, ka divi gadi, e, kuros e, veikt sarunas par izstāšanās vienošanos, apritēsīja vienošanās netiek panākta, tad mēs vienkārši izstājamies. Un tas tika noteikts ar parlamenta izstāšanās tiesību aktu, kur teica, ka mēs bez jebkādiem nosacījumiem 29. martā no ES izstājamies. Jūs priekšādātāji sakat, ka lūk, tagad nesot tāda atbalsta šādam bezvienošanās izstāšanās gadījumam, bet tad jums likās arī, ka Brexit neviens neatbalstīs. Jūs būsiet pārsteigts, cik strauji mainās sabiedrības viedoklis. Timermans kungs, jūs teicāt, tas radīs lielu kaitējumu, bet ja mēs paliksim, ja mēs pieturēsimies pie jūsu teiktā un tiesību aktu, tad mēs nekļūsim par neatkarību valsti. Un mēs, jāsaka, vēlamies brīvību kaut vai par šādu cenu. Bet es būšu arī pirmais, kas atzīst, kas apšauga, ka tieši tā tas arī notiks. Jo, protams, eh, ar jums te sadarbojas visādi, visādi blēri un citi no eh, britu iestādēm. Un viņi panāks to, ka tie, kas nobalsoja par Brexit, tiek eh, vienkārši pakļauti nievām un viņu viedoklis tiek ignorēts. Un jūs piespiedīsiet visus atkal balsot vēlreiz, tieši tā kā tas bija savulaik īrijas un citos gadījumos. 50. pānta paplaš, pagarināšanas gadījumā, nu tad mums būs jāturpina cīņa, un varbūt mēs vēl cīnīsimies arī nākamajās vēlēšanās, un mēs cīnīsimies pret to visu. Un ja beigu beigās mēs pilnībā tiksim iegāsti, un ja tiešām tiks organizēts otrs referendums, nu tad varbūt jūs gaidam milzu pārsteigums. Briti varbūt ir tādi diezgan mierīgi un rezervēti, bet ja viņus tomēr stumj līdz pašai bezdibeņa malai, tad viņi kā lauva ceļas kājās un rūc, un mēs tieši to arī darīsim. Ja būs otrs referendums, tad mēs vinēsim tajā un vēl ar lielāku vairākumu nekā tas bija iepriekš. Paldies! Un tagad uh, NF grupas vārdā. Per... Per grupu Eiropa dienā. Un tagad NF vārdā lūdzu Batenkungs. Thank you, Mr. President. Priekšādā tā paldies piedzīvojām divus ar pus gadus, kad tika smalki īstenota politiska šarāde, pamatojoties uz pilnīgi nepareiziem pieņēmumiem, respektīvi, ka nav iespējams izstāties no Eiropas Savienības bez darījuma, bez vienošanās. Nekad jau bija skaidrs, ka nekad šādas vienošanās nebūs, un šāda vienošanās patiešām nekad arī nebūs. Mēs redzējām, ka meita šurpu turpu lidinājās no, no Londons uz Briseli, vienoties par vienošanos, ko neviens nevēlas. Viņi, jūs vienkārši nevēlaties, lai mēs izstājamies. Tie, kas vēlas izstāties, iestāties, savukārt, eh, nu, tiek maldināts, sakot, ka tomēr kāds nevēlas iestāties. Nu, un tad tagad termiņš tiks vienkārši pagarināts, un mēs vēlties nogurdināt jūs iedzīvotājus tik tālu, kamēr viņi vienkārši ir sakauti, gatavi pacelt rokas un teikt, ka, nu, labi, lai nu paliek kā paliek. Ne pirmo reizi es piekrītu kaut kam, ko saka Ferhofštāt kungs. Viņš teica, kā iziet no šīs trupceļa. Britu parlamentā ir vajadzīgs vairākums par kaut ko, un pilnīgi taisnība Ferhofštāt kungs jums šajā ziņā. Pēc trim dienām pamazām Mejas kundze jānāk klajā ar B plānu, tātad otru plānu. Nu, tās e, labākās ziņas ir tādas, ka šādam plānam jau vajadzēja būt izveidotam, respektīvi atteikties no 72. E, gada, atteikt šīs no 72. gada aktu, tiesību aktu priestāšanos Lielbritānijā un domāt par to, kā tad var lab labot visus šos 45 gadus e, likumdošanas elementu par labu mūsu prioritātēm un mūsu noteiktajos termiņos. Mējai vajadzēja tulīt, vajadzētu tulīt pat atkāpties un dot varas grožu tādam premjerministra rokās, kas patiešām vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Un Britu parlaments šobrīd ir saņēmis iespēju attaisnot uz to liktās cerības. Uh, ja viņi nodos šo referendumu rezultātu, tad tādā gadījumā viņi sagraus jebkuru mūsu ticību demokrātiskai sistībai, kas jau šajā punktā nav īpaši liela. Bet viņi var šo lietu vēl mainīt, vērst par labu. Viņi var uzņemties iniciatīvu, viņi var beigt jums lūgties un prasīt, kā iespējams izstāties. Viņi beidzot var sākt diktēt noteikumus. Un es jums varu pateikt vienu lietu. Brītu iedzīvotāji nekad nepadosies. La parola Tagad vārds eh, Dots kundzei. Priekšādātāji. Lielas paldies tiem no komisijas un padomas, kas uzstājās un deva savu ieguldījumu. Vakar parlamenta apakšpalātā deputāti rīkojās Britu iedzīvotāju vārdā un izlēmīgi norādīja šo eh, vienošanās tekstu. Tādējādi viņi aizstāvēja mūsu savienības integritāti, viņi aizstāvēja mūsu konstitucionālo nostāju arī Rietumī, Ziemeļīrijā aiz to, ka Lielbritānijas tiesības uz vienotu tirgu un Lielbritānijas tiesības uz neatkarīgu nākotni ārpus Eiropas Savienības. Jau šorīt šajā parlamentā ir radies zināms sajukums par to, kāda tad ir juridiskā vieta Lielbritānijai, nu par to, vai tiks 50. panta darbība pagarināt, ja vajadzīgs jauns referendums. Ļaujiet man jums to pastāstīt. E, Lielbritānijas juridiskā nostāja ir tāda, ka 29. martā Lielbritānija izstājas. Tas notiek šogad. Tas ir viens skaidrs, pilnīgi skaidrs elements visā šai kopējā uh, hausā. Tāpat arī daudz tiek runāts par šo backstop, jeb uh, atbalsta mehānismu. Un e, tiek runāts par to, ka varētu atsākties vardarbība, ja Eiropa nepanāks savu, bet arī šajā parlamentā var jums pateikt, ka mēs Demokrātiskajā unionistu partijā nevēlamies redzēt striktu robežu uh, Rīrijā. Bet, ja klausamies šī valsts, šī parlamenta deputātos, tad, izsta, tad e, šis uzstāšanās uz backstop novadīs pie izstāšanās bez vienošanās. Jūs šādā veidā pretojaties, tas, ka jūs pretojaties šādām izmaiņām vienošanās tekstā, jūs varat panākt to, jūs panācāt tieši to, ka vakar balsojums bija tāds, kāds tas bija. Visas puses ir teikušas, ka nedrīkst būt striktai robežai ne pie kādiem scenārijiem īrijā. Un tagad mums vajag